Eiropas ārlietu, ārējās tirzniecības politikā. Eiropas Savienība tiks stiprināta arī ar tirzniecības, ārējās tirzniecības saiknēm. Lielas paldies, saka priekšstādētājs Vitāļa Moreira. Līdz ar to debatas par šo tēmatu ir noslēgušās. Pasošana būs 3.12. Nākošais darba kārtības punkts ir vēl viens Vitāla Moreiras ziņojums. Makrofinansiālā palīdzība Kirgistānas republikai. Moreiras kungs, procedūra jums ir pazīstama. Jūs zināt, ka jums tagad ir vārds uz sešām minūtēm, četras minūtes debašu sākumā, divas minūtes debašu beigās. Jūs varat izmantot šo laiku, kā jums pašam labāk patīk. Man nav labu ziņu, saka Moreiras kungs, ar ko nāk klājā parlamentam. Tomēr vēlreiz gribu jūs aicināt atbalstīt manas komitejas ārējās tirzniecības, starptautiskās tirzniecības komitejas nostā. Mēs cīnīsimies ar padomi šeit jautājumā. Komitejas priekšsēdētājs aicina atbalstīt komisijas priekšlikumu, kas tika piedāvāts 2011. gada beigās ar mērķi sniegt mikrofinanciālu atbalstu Kirgistānas republika 30 miljonu eiro apjomā. Mēs pieņēmām tikai nelielu grozījumu apsvērumos, lai uh, mainītu procedūru komitoloģijas ietvaros attiecībā uz komisijas piešķirtajām īstenošanas pilnvaru dalību valstīm. Diemžēl mums neizdevās panākt vienošanos ar padomu šajā jautājumā. Startautiskās tirzniecības komiteja Eiropas parlamentā tika atbalstīta, plašs vairākums to atbalstīja. Ja mums ir jāizmanto komentoloģijas e, procedūra, kas vēl ar vienu nav atrisināts jautājums, tas e, tiek vēl apspriest, tad memorāns, saprašanās memorāns par mikrofinansiālo atbalstu šai, jaut, šai gadījumā ir jāpieņem ar apspriešanās procedūras palīdzību. Tā jau ir bijis Moldavas un Ukrainas gadījumā, nevis uh, izmantot šo izskatīšanas procedūru, kā aicina padomu, jo līdz ar to dalībvalstīm uh, ir iespēja uzlikt veto padomas priekšlikumam ar savām īstenošanas pilnvarām. Padomi uzskata, ka vispārējais noteikums ir izmantot apspriežu procedūru un padomu došanas procedūra jāizmanto tikai ārkārtējos gadījumos. Gribu aicināt atgādināt, ka padome ir mainījusi nostāju, jo agrāk tā bija pieņēmusi padomu sniegšanas um, procedūras izmantošana mikrofinansāla atbalsta sniegšanai Moldovai un Ukrainai. Mums ir pavisam skaidri jāsaka šī vienošanās starp parlamentu un padomu par mikrofinansālo palīdzību Kirgistānas republikai un Gruzijai nav jautājums pēc būtības. Nav runa par to, vai šīs valsts ir pelnījušas šādu veidu atbilst. Mēs visi piekrītam tam, ka šīm valstīm nepieciešams šī palīdzība. Taču ir divas lietas, kas vēl sāstarpēji iztaisīs. Pirmkārt, institucionāls dabas jautājums, cik lielā malā eh, mērā dalību valstīm ir jāsniedz eh, kontroli pār par komisijas īstenošanas pilnvaram. Un vēl viens jautājums, kas ir politisks dabas, arī tas saistīs ar pirmo. Uh, jautājumu. Vai parlaments var pieņemt uh, pastiprināto kontroli no padomas puses, uh, kontroli pār komisiju, tad, ja parlamentam nav un tas nevēlas, lai tam būtu tāda paša uh, apjoma kontroli parlamentam, ir stingri jāpatāv uz uh, savu nostāju, ka Lisabonas līgumā ir paredzēts. Uh, varas līdzsvars, un mēs nepieņemsim komitoloģijas procedūras izmantošanu no padomas puses, lai tā pārņemtu tās pa, eh, pilnvars, kas ir eh, nodotas komisijas ziņā un kuras arī piekrīt parlamentam. Mēs gribam skaidri paust savu nostāju padomēji, ka mēs nevaram upurēt Kirgistānas republikas un Gruzijas intereses šīs institūcijas eh, interešu vārdā. Paldies, Moreiras kungs. Saka priekšsēdētājs tagad vārds komisāram Deguhtam atbildot uz referents sacīto. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Iesākumam vēlos sacīt, ka Eiropas Savienības mikrofinanciālā palīdzība ir būtisks instruments mūsu attiecībās ar kaimiņu valstīm un kandidātu valstīm. Ņemot vērā Eh, kādu nelabvēlīgu ietekmi uz mūsu kaimiņu valstīm ir atstājusi Eiropā esošā krīze. Eiropas Savienībai ir jāpapildina Startautiskā valodas fonda atbalsts ar savu palīdzību. Tas eh, ir saprātīgi gan no politiskā, gan no ekonomiskā viedokļa. Taču pat labam mikrofinansālā palīdzība ir bloķēta. Eh, pirms diviem gadiem komisija pieņēma daudzgadu finanšu priekšlikumu attiecībā uz Gruziju 2011. gadā janvārī, un kopš tā laikā parlaments un padomu nevar vienoties par komentoloģijas procedūras izmantošanu, kā uz to pareiz norādīja profesors Moreira. Komisija uzskata, ka ir būtiski svarīgi atrast risinājumu vainu uz to, uz to, ka ir jāizmanto vainu uh, padomdošanas vai vai konsultat, konsultatīvā vai apspriež procedūra ilgā šī procesa atlikšana ir uh, panākusi tikai to, ka Eiropas Savienība ir nonākusi sarežģītā stāvoklī. Turklāt iespējams uh, tiks bloķēts uh, nākošais SVF priekšlikums. Tas attiec uz attiecībām Zēģipju, Jordāniju un Armēniju. Arī šīs valstis varētu pieprasīt makrofinansālo palīdzību. Padomu uzskat, ka ar vienu var, uh, var pārvadrēt šo šērsli un atbloķēt makrofinansālo palīdzību. Es tiešām piekrītu tam, ka ir svarīgi panākt līdzsvaru starp komisiju no vienas puses un parlamentu no otras puses un ministru padomi, kā uz to pareizi norādīja Morēras kungs. Svarīgi īstenot Lisabonas līgumu, ievērojot ne tikai Lisabonas līguma burtu, bet arī garu. Un tiešām ir nepieņemam pieredzēt, ka pats, pat pēc triju gadu paiešanas mēs nevar vienoties par tik jūtīgu tematu un par svarīgu politisko instrumentu attiecībā uz Eiropas Sanības uh, kaimiņu valstīm. Paldies, komisāra kungs, turpiniet priekšsēdētājs. Tagad sāksim runātāju sārakstu. Viņa uzstāsies savu publisko grupu vārdā. Eiropas tautas partijas vārdā divām minūtēm. Bartelopas ir kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas debates par mikrofinansālo palīdzību Kirgistānas republikai ir iespēja mums pārdomāt situāciju šajā valstī. Pirms divām, pus, pirms divām pusgadiem Kirgistānas republikā bija vardarbīga um, starp tautu etniskā krīze. Tas destabilizēja šo valsts politisku un ekonomisku. Šodien varētu sacīt, ka situācija šajā valstī stabilizējusies un konstitucionālās reformas. Uh, un parlamentu un eh, prezidentu vēlēšanu rezultāti ir eh, virzījuši tālāk svarīgās reformas demokrātijas nostiprināšanās vajadzībām. Šai valstī Eiropas Savienība ar vienu atbalsta progresu šai valstī. Un Eiropas Savienība sniedz finansiālu atbalstu šai valstī. Un tas šai valstī ārkārtīgi svarīgi demokrātisko un sociālēkamisko reformu izvēršanai. Es saprotu, ka pastāv juridiskas nesaskaņas starp divām institūcijām, un šī iemesla dēļ nevar noslēgt vienokšanās. Es ceru, ka pirmajā lasīmā šī strīds pēc iespējas ātrāk tiks atrisināts, lai drīzāk varētu piešķirt makrofinansiālo palīdzību Kirgistānas republikai. Šāda aizkavēšanās nu, um, neļauj sniegt atbalstu šai valstī, kas gaida atbalstu. Turklāt tas arī kaita Eiropas Savienības tēlam. Tās autoritāte un uzticamība uh, tiek apšaubīta starptautiskā sabiedrībā. Eiropas parlamenta delegācija, no kuras ir mūsu priekšsēdētājs, apmeklēja Kirgistānas republiku. Uh, Un šajā jautājumā mēs dzirdējām, ka ir bijusi milzīga aizkavēšanās attiecībā uz Eiropas Savienības institūciju pieņemtiem lēmumiem. Mēs ceram, ka spēsim atrisināt šo problēmu, piešķirot lielāku autoritāti un uzticamību Eiropas Savienībai. Un tas arī sniegs lielāku stabilitāti Kirgistānas republikai un palīdzēs apkarot terorismu. Centrālajā Āzijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs startautiskai sabiedrībai. Paldies, Bartolocī kungs, sociālas grupas vārdā uz pusotru minūti. Kutas kungs. Salut, propunerea de acordare publicii Kirgizstānā. Paldies, priekšsēdētāji. Es lasīju, izlasīju šo priekšlikumu par 30 miljonu eiro prie, piešķiršanas priekšlikumu Kirgistānas republika, republikai. Es ceru, ka tas palīdzēs risināt sociāla ekonomiskās problēmas, ar kurām šī valsts saskars uh, fina, globālās finanšu krīzes dēļ, bet arī milzīgās politiskās 2010. gada jūnija krīzes gaismā. Šī republika ir stājusies demokrātijas ceļa 2010. gadā vēlēšanās, vēlēšanu laikā vairāk simt cilvēku zaudēja dzīvību. Uh, Savukārt šī palīdzība varētu palīdzēt īstenot uh, demokrātisko republiku, uh, demokrātiskās izmaiņas, par kurām ir vienojusies Eiropas Savienības sarunās ar Kirgistānas republiku. Man kolēģi jau runāja par juridiskām domstarbībām, un tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienības demokrātijai ir jāiestājas stingrāk Centrālā Azijas demokrātijas jautājumu virzīšanā. Paldies! Zu Wort gemeldet ist nun Herr Kazak. Kazak, Kungs. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Lai gan Kirgistānas republika eh, neiekļaujas eh, geogrāfiski mūsu eh, tuvāko kaimiņu lokā, jāsaka, ka Pēdējā laikā reģionā Kirgistāna ir kļūsi par eh, sadarbības partneri, un makroekonomiskās eh, un finansiālās palīdzības sniegšanā eh, lielākais donors ir Eiropas Savienība. Jāsaka, Finanšu ministrija un Centrālā banka. Mm, tās darbība, protams, varētu būt labāka. Uh, Mēs esam uh, arī satraukti par cilvēku tiesību pārkāpumiem, uh, kas bija novēroti etnisko nemieru laikā. Bet, ja Kirgistānā izdosies pārvarēt šīs te uh, problēmas, tā būs labs piemērs kaimiņu valstīm. Uh, Ja eh, notikuma attīstīsies negatīvi, mm, tad mums vajadzētu tomēr turpināt sniegt palīdzību. Demokrātiskā attīstība ir jāatbalsta, bet ja attīstības nebūs, tad attīst, acīm redzot atbalsts būtu jāsamazina. Tālāk runājot par ietver lēmumu par makroekonomisko palīdzību trešajām valstīm. Es ceru, ka padomei un parlamentam ir jārāda piemērs, saprātīga spiejas piemērs, lai atbilstoši īstenot Lisabonas līgumu. Paldies. Tagad vārds eh, Kīls Nielsens kundzei. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. 2010. gadā Jūnijā Kirgistānas republikas dienvidos notika etniskas vardarbības akti. Kopš tā laika valsts ir stāsties uz demokrātijas eh, ceļa. Šī ir nabadzīga valsts, un Kirgistāna pat tika izvēlēta par pilotu valsti Eiropas Savienības demokrātijas atbalsts programmai. Kopš tā laika situācija pasliktinās par uh, spīti uh, liecībām uh, ir nosoda uz, uz mūžu ieslodzīts 61 gadu vecais cilvēku tiesību aizstāvis Asharovs. Viņš ir uh, pierādījums tām, ka stabilitāte un nesodāmība valstī ar vienu valda. Uzbeku minoritāte valsts dienvidos tiek apspiesta, valda nacionālisms, uh, un ir eh, etniskais saspīlējums. Trīs uh, brāļi Saipovi eh, ne, uh, 2007. gadā tika nogalināti, viņi bija uzbeku minoritātes pārstāvņi atkarīgie žurnālisti. Arī viena cita žurnālista darba, eh, materiāli un dators tika konfiscēti, un citi cilvēktiesība aktīvisti tiek apspiesti. Tie ir Kirgistānas Republikas starptautisko vienošanos pārkāpumi. Aštonas kundze īsi pēc tam ir eh, devusies uz eh, Biškeku, taču viņa neizteicās ne par Aškarova gadījumu, ne par cilvēktiesība aizstāvju apspiešanu. Eh, Eiropas Savienība nevar pievērt acis uz eh, šiem pārkāpumiem. Mana grupa nebalstīs, nebalsos par šo mikrofinansālās palīdzības piešķiršanu. Kirgistānas republikai ir jānāk klajā ar reāliem pierādījumiem, ka tā apkaro uh, eh, antidemokrātas soļus un uh, korupciju. Paldies, Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený... Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, ekonomiskās problēmas, eh, kuras radīja 2009. gada krīze, ir izraisījusi etniskās sacelšanās un sadursums Kirgistānā. Valdība centusies stabilizēt politisko situāciju un īstenot eh, demokrātiskas reformas un uh, organizēt valstī demokrātiskas vēlēšanas. Taču, protams, kā demokrātijas attīstība atbalsta ekonomiskā nestabilitāte. Un 2011. un 2012. gadā valsts parāds sasniegs 330 eh, miljonus eiro. Mūsu atbalsts Kirgistānā, lai atbalstītu demokrātijas attīstību, piešķirot 30 miljonus eiro. Jāatcerās, ka 30, eh, puse eh, būs neatmaksājumi granti un puse būs aizdevumi Starptautiskā valodas fondas eksperti apgalvo, ka tas palīdzēs pārvarēt eh, šo te izlaicīgo grūtību periodu. Ja Kirgīzija izdos, Kirgistāna izdosies turpināt attīstīt demokrātiju un izdosies samazināt vardarbību, kā arī doties demokrātijas attīstības virzienās, tad mūsu finansējums būs sasniedzis paredzēto mērķi. Bet piešķirot līdzekļus, protams, ir jāuzrauga, lai tie tiktu izlietoti atbilstošiem mērķiem un tiktu panākt attiecīgi rezultāti. Paldies! Es vēlētos sirsnīgi sveikt pie mums eh, komisāru Borgu kungu, kurš tikko ieradās. Tagad eh, dodu vārdu eh, Stasens Lorānces kundzei. Europa kampt met een enorm. Priekšsēdētāja kungs. Eiropa cīnās ar ekonomisko krīzi. E, dalība valstis atrodas smagā ekonomiskā situācijā un e, pilsoņi, ba, pilsoņiem ir daudz e, sarežģījumu. Un kā mēs varam turpināt izrakstīt čekus, kam pagadās, Uh, septiņi miljārdi ir izmaksāti dažādām uh, valdībām, valstīm, kuru kuras ir zināmas ar savu korumpētību, augsto noziedzības līmeni un tā tālāk. Makrofinanciālā palīdzība ir domāta kaimiņu valstīm, bet Kirgistāna atrodas Vidusāzijā vairāk kā 7000 km no šejienes. Uh, tā ir kaimiņu valsts Ķīnai, nevis e, Eiropai. E, šajā valstī tiek e, mīdīts kājām cilvēktiesības, daudzi žurnālisti un citi cīnītāji par demokrātiju sēž aiz restēm, bet Eiropa labprāt izmaksā viņiem 30 miljonus, 15 no kuriem Kirgistāna varēs izvēl, iztērēt kā vien vēlas. mums drīz pašiem iestāsies finansiāls kolaps un pilnīgs sabrukums, bet mēs turpinam uh, bārstīt naudu. Vajadzētu padomāt, vai mēs varam atļauties šādas dāvanas tik tālam uh, valstīm. Es domāju, ka tas vienreiz ir jāpārtrauc. Paldies! Herzlichen Dank! Kas paldies! Tagad vārds Ieglas kundzei. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, sirsnīgi jūs sveicu. Es izsakos par 30 miljonu makrofinanciālo palīdzību Kirgistānas republikai un par šīs palīdzības atbrīvošanu. 2010. gadā Kirgistānā izcēlās nemieri, līdz ar to pašlaik ekonomiskā un politiskā ziņā Kirgiz, Kirgīzija ir stabilizācijas fāzē. Tieši tāpēc gala balsojumā mums vajadzētu uh, sniegt eh, savu atbalstu šai palīdzībai, un cerams, ka mums pievienosies arī citi starptautiskie donori. Ir jāatcerās, ka ir jāveido īstena demokrātija, ir jāsargā cilvēktiesības, un tas viss ir saistāms ar tiesību sargājošo instanču attīstību. Šīm instancēm ir jānodrošina mm, sadarbība ar Kirgīzijas valdību un ir jānodrošina tas, lai šie 30 miljoni eiro tiktu izmantot ilgspējīgi. Uzskatu, ka Eh, tas ir izšķirošais punkts Eiropas palīdzības sniegšanai. Tā, lai Kirgīzija nekļūtu atkarīga, bet lai tā varētu eh, nodrošināt eh, izēju no krīzes pat saviem spēkiem. Ir jāveicina demokrātisko institūciju attīstība Kirgizijā. Tas nodrošinās visus pārējos demokrātiskos procesus. Sociālām un ekonomiskām reformām ir jānotiek iesaistot uh, pilsonisko sabiedrību. Protams, ir jānodrošina palīdzība, bet tāpat arī nevajadzētu baidīties no uh, kritiskiem spriedumiem no Eiropas puses. Tādā veidā mēs būsim ticami. Ir jāatcerās, ka Kirgīzija nevar ciest no tā, ka Eiropā ir pastāv viedokļu nesaskaņas. Ir jāatcerās, ka Āzijas reģions uh, ir ļoti svarīgs Eiropai, un tieši tāpēc šī makrofinansiālā palīdzība nāks par labu ne tikai Kirgīzijai, bet visai šai pasaules daļai. Lielas paldies, Mikolo kungs! Paldies, eh, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es neatkārtošu tās bažas, ko jau pauda iepriekš runājušie kolēģi un arī referents Morēras kungs. Uh, Protams, ka šis te makrofinansiālās palīdzības nolīgums būs ļoti svarīgs. E, tas ir svarīgs jautājums gan mūsu ārpolitikā, gan tirzniecības politikā. Kirgistāna bija viena no pirmajām valstīm, kura šajā reģionā saskārās ar visiem pārējais procesa izaicinājumiem. Uh, Kirgistāna ir kļuvusi arī par PTO dalību valsti un turpina strādāt pie pilsoniskās sabiedrības attīstības. Tā pārdzīvoja milzīgu reģionālu krīzi, bet tā cenšas tikt galā ar tās sekām. Eh, tas, protams, ir ļoti grūti valstī, kurā valda tik dziļa nabadzība Eiropas Savienībai šeit, protams, būtu jāspēlē e, e, sava loma struktūrālo reformu veicināšanā sadarbībā ar e, Kirgistānas dalību valstīm. Nedrīkst aizmirst arī par Krievijas un Ķīnas pieaugošo ietekmi uz šo valsti. Mums šeit ir jāspēlē svarīga loma, bet jābūt arī piesardzīgiem, īpaši ņemot vērā sociālo ilgspējību dažādām sociālajām reformām. Eh, šī valsts, protams, ir pelnījusi atbalstu, bet eh, vairs iestādēm ir eh, jāievēro cilvēktiesības un Azmana Skārova lieta mm, ir, protams, viena no tām, ko nedrīkst aizmirst. Pēters kungs, paldies! Kirgistāna ir viena no Vidusāzijas valstīm, un Tā, protams, ir pārdzīvojusi postsovietisko attīstības periodu, kas vainagojas ar ļoti bēdīgiem notikumiem 2010. gadā. Tas, protams, ietekmē arī tautsēmniecību valstī. Pilsoņi eh, aicināja uz konstitucionālu reformu un valsts nostājās uz parlamentārās demokrātijas ceļa Un tas, protams, ir izaicinājums eh, pašai eh, Kirgistānai, kā arī kaimiņu valstīm. Pats personīgi es eh, redzēju sarežģīto situāciju šajā valstī un redzēju to savām acīm. Kirgistāna ir valsts, kurā pašlaik notiek ļo, ļoti sarežģīti procesi un makroekonomiskā situācija ir ļoti smaga. Tas tiešām ir izaicinājums eh, Kirgistānas sabiedrībai. Un eh, es eh, ceru, ka mēs balsošanā atbalstīsim. Kirgistānu. Tagad brīvā mikrofona procedūra Melcerkungs. Eiropas Savienībai nekad neizdodas um, nodrošināt savu ietekmi ģeostrateģiskā ziņā Centrālā Azijā. Atcerēsimies, uh, ka uh, šī uh, miljoniem dolāru vērtā palīdzība bija jāiesaldē, ņemot vērā krīzi. Līdz ar to mm, mēs neko šeit nevaram vairs darīt. Kirgīzija ir vienīgā centrālās, centrālā Azijas valsts, kas uh, attīstās parlamentāras demokrātijas virzienā, diemžēl tai vēl ir tāls ceļš ejams. Paskatīsimies uz to, kas notika 2010. gadā. Daudzu apsūdzēto tiesības netiek ņemtas vērā, cilvēktiesības eh, vēl ar vienu netiek pietiekami aizsargātas. Uh, Šis nolīkums ir ļoti būtisks tiesiskas valsts reforma attīstīšanai un tam, lai sabiedrība šīs reformas arī pieņemtu. Atcerēsimies, ka ar Krievijas palīdzību mēs nevarēsim nodrošināt uh, tādu Kirhīzijas attīstību, kas Eiropai būtu izdevīga. Vai vēl kāds vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā? Ja neviens deputāts nevēlas runāt, tad došu tagad vārdu komisāram Karlam de Guhtam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, virknē e, deputāti uzdeva jautājumu, kādēļ tiek piešķirta šī makrofinanciālā palīdzība e, Kirgistānai valstī, e, kas īstenībā nav mūsu tradicionālo kaimiņu valstu vidū. Es gan gribētu apstrīdēt šādu pieņēmumu ģeostrateģiski tā, manuprāt, pieder e, mūsu kaimiņu valstīm, bet, nu, e, tas varbūt ir citas diskusijas tēmats. Makrofinanciālais atbalsts paredz ārkārtas apstākļos iespēju e, apstiprināt rīcību un palīdzību ārpus tradicionālās makrofinanciālās palīdzības teritorijas. Un, uh, Tā kā parlamentārā demokrātija attīstās, Kirgistānā esam nolēmuši sniegt tai atbalstu. Daudz no jums norādīja uz to, cik ļoti trausla ir šī parlamentārā demokrātija. Es, protams, tam varu piekrist, bet pati valsts ir ārkārtīgi trausla, ārkārtīgi nestabila. Un, eh, ja mēs vēlamies palīdzēt demokrātijas attīstībai, tad tā ir jābūt efektīvai palīdzībai. Uh, Uh, ir arī centieni saglabāt ekonomisko stabilitāti valstī uh, periodā, kad valstis cenšas, kad valsts cenšas nepieļaut etniskās vardarbības uzliesmojumu un pārmesšanos uz kaimiņu valstīm. Uh, Eh, jāsaka, šajā valstī nav eh, dabas res, īpaši darba, dabas resursu, tā ir atkarīga no tirzniecības ar kaimiņu valstīm, tā ir problēmas ar minoritātēm, tika jau minēta uzbeku minoritāte Kirgistānā. Un mēs vispār orientējamies uz plašāks palīdzības sniegšanu tām valstīm, kur saistāv cilvēktiesības un uh, virzās uz demokratizāciju. Protams, ka eh, tās viss nav nevainojami, bet šie centieni, šie centieni ir neapstrīdami. Lūk, tas ir pamatā lēmumam par makrofinanciālu atbalstu sniegšanu. Un tad, protams, tam visam ir arī institucionālais aspekts. Un jautājums, vai mēs varam vienoties eh, starp padomi un parlamentu par to, kāda procedūra būtu jāizmanto. Ja Un uh, tas jau ir parlamenta un padoms attiecību jautājums. Un jautājums ir uh, par to, kādēļ šādai palīdzībai vajadzētu kļūt par šīs uh, savstarpējās institūcijas cīņas upuri. Šeit tiešām vajadzētu būt patiesiem centieniem atrisināt šo situāciju, un tādēļ mēs aicinām gan parlamentu, gan padomi pārdomāt savu rīcību. Paldies, komisārkungs, un Tālāk došu vārdu referentam, kā pēdējiem runātājiem, Morērs kungam, lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, paldies. Divu apsvērumu dēļ ir vērts atbalstīt komisijas priekšlikumu. Pirmkārt, makrofinansālā palīdzība nav nekāda dāvana. Tas ir aizdevums un ieguldījums valsts ekonomiskajā stabilizācijā un demokrātisko uh, procesu atbalstā. Makrofinansālā palīdzība būs sasaistīta ar priekšnoteikumiem, respektīvi tiesiskumu. To var redzēt. Ja mēs paraugāmies uz regulas piekto pantu, tad ir pavisam skaidra atsauce uz priekšnoteikumiem krāpšanās un korupcijas apkarošanas ziņā. Ja Eiropas Savienība nepiešķirs palīdzību pamatojoties uz situāciju valstī, vai arī ja šis atbalsts tiks izmantots, lai veicinātu valsts eh, demokratizācijas procesus un eh, Kirgistāns eh, atbalstam. Tad ir divi varianti, un es jums aicinu, es jūs aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu makrofinansālu Kirgistāns atbalstam. Paldies referentam! Dāmas un kungi, līdz ar to diskusijas par šo darba kārtības punktu ir beigušās. Balsojums ir paredzēts rīt, pulkstens 12. Tagad pievērsīsimies nākamajai.